kārtības punkta. Tas ir komisijas un padomas paziņojums e, par bēgļu stāvokli nometnēs. Došu vārdu padomas pārstāvim. Grazie. Paldies! Dargie deputāti, zinām jūsu bažas par eh, situāciju un par eh, tūkstošiem bēgļu un migrantu situāciju saskaroties ar eh, laika apstākļiem nometnēs saskaņā ar datiem vairāk nekā 50 tūkstoši migrantu atrodas uz Grieķijas salām karstie punkti ir pārapdzīvoti un sadzīves apstākļi ir ārkārtīgi sarežģīti, ņemot vērā ziemas laika apstākļus. ANO augstais bēgļu komisariāts ir ziņojis, ka vairāk tūkstoši šobrīd ir iesprūduši Serbijā. Daži no tiem uzturas pārapdzīvotās nometnēs vai arī gluži vienkārši nakšņo Belgradas centrā. Mēs, protams, nevaram mainīt laika apstākļus, bet mūsu rīcībā ir resursi un instrumenti, kas var uzlabot uh, situāciju un risināt uh, šo te laikrakstāku izraisītās negatīvās sekas. Un uh, komisārs arī pastāstīs par uh, iespējām izmantot ārkārtas finansējumu, lai uzlabotu situāciju. Un arī pastāstīs par citām atbalsta formām, kas jau ir tikušas sniegtas visvairāk skartajām valstīm un kas ir paredzēts. Nu, un turpināšu maltiešu valodā. Mēs zinām, ka Grieķijas iestādes ir nosūtījušas eh, flotes kuģi uz Lesbas salu, lai palīdzētu tiem migrantiem, kuri saskars ar eh, ārkārtas laikapstākļiem. Prezidentūra arī cieši seko situācijai. Tai pašā laikā uzturam arī sakarus ar visām eh, attiecīgajām Eiropas aģentūrām. Mēs esam apņēmušies darīt visu iespējamo, lai uzlabotu situāciju. Un lai rastu risinājumu. Saistības, kāds esam uzņēmušies, lai pielāgotos bēgļu uzņemšanai, ziemas apstākļos būtu jāizteno pēc iespējas ātrāk. Neviena valsts nevar kontrolēt viena pati situāciju. Bet, nu, darbu būtu jāveic ne tikai tām valstīm, kas ir uz frontes līnijas, bet arī citiem būtu jāpiedāvā palīdzīga roka. Ir jāizvairās no tā, ka šādas situācijas atkārtojas. Mums ir jādarbojas vienoti un saskaņoti un jārēģē iespējami īsā laikā, kā arī jāveic ilgtermiņa plānošana. Viena no prioritātēm šajā semestrī mums ir eh, mudinātu virkni pasākumu un to īstenošanu. Par tiem jau ir panākta vienošanās. Ir jānodrošina tas, lai aktuālās problēmas eh, vēl ar vienu būtu degpunktā, un to jau arī minēja mūsu premjeras Džozefs Muskats šorīt. Kā jūs zināt, eh, šobrīd esam prezidējošā valsts padomē, un iedzīvotāji sagaida, ka mēs rīkosimies. Un, dāmas un kungi, pārvietošana arī varētu palīdzēt, lai mazinātu krīzes ietekmi. Tomēr, lai gan ir zināms progress eh, migrantu pārvietošanas jomā, tas ir pārāk lēns. Līdz janvārim aptuveni 8000 iedzīvotāji iedzīvotāju, ja migrantu ir tikuši pārvietot Grieķijā. Tikai 8000. Ja mēs šo procesu pātrinātu, tad mēs eh, palīdzētu Grieķijai. Un eh, tas būtiski uzlabotu bēgļu dzīvi. Nu, būtu jāpieaug pārvietošanas pieprasījumiem, un dalībvalstīm būtu uz tiem arī ātri pozitīvi jārēģē. Caur eh, EASA un Frontex nodrošinot palīdzību tām dalībvalstīm, kas vistiešāk saskaras ar migrantu krīzi. Tas ir tik tiešām nepieciešams, lai pātrinātu pārvietošanas procedūras īstenošanu. Uh, Ilgtermiņa stabilitāte vidusjūrā un austrumu koridorā ir atkarīga no atbilstošas pasākuma īstenošanas un sadarbības starp Eiropas Savienību un Turciju. Mums ir nepieciešama lielāka apņēmība, lai uzlabotu patvērumu pieteikumu iesniegšanas procedūras un arī migrantu atpakaļ nosūtīšanu uz Turciju. Mums ir nepieciešams vairākas sadarbības rietuma Balkānos ilgtermiņā izskatīsim tiesību aktu reformas priekšlikumu, lai izveidotu kopīgu Eiropas patvērumu sistēmu. Un turpināsim iepriekšējo prezidentūru iesākto, mm, gan Nīderlandes, gan Slovākijas prezidentūras iesākto darbu. Tādējādi stiprināsim politiku un sadarbību, slogu sadalot iespējami vienlīdzīgi. Dāmas un kungi, galu galā jau mēs gribam ilgtspējīgu politiku migrācijas un patvēruma jomā. Tas eh, būtu sasaistāms arī ar eh, plašākām kontrolēm uz ārējām robežām. Protams, ir jāspēr rēķēt ārkārtas situācijās, nu, tādās, par kur runājam šodien. Nē. Eh. To visu jādara ar mērķi, lai glābtu dzīvības un eh, nodrošinātu taisnīgu patvērumu sistēmu. Tik tiešām eh, novērtētu jūsu palīdzību un eh, pilnīgi noteikti būs vairāk informācijas par šo tēmu arī no komisārs. Ah, un paldies, un tālāk došu vārdu Stielīdese kungam no komisijas. Kolīgs, ministers, Priekšādātāji kolēģi, ministri, paldies par šo ļoti laicīgi noturēto debati. Migranti un bēgļi Eiropā saskaras ar skarbiem ziemas apstākļiem. Mēs to novērojam gan Eigas jūras salās, gan arī Ziemeļa Eiropā. Dažās Eiropas daļās šādi laikapstākļi nav tikuši gaidīti, un visi jau esam redzējuši arī attēlus plašsaziņas līdzekļos. Redzam, kāda ir situācija bēgļu nometnēs, un gribu skaidri norādīt, ka nevienam nevajadzētu mēģināt izlocīties no situācijas. Mūsu morālais pienākums ir nodrošināt šiem cilvēkiem cieņu pilnus apstākļus šodien, ne nākamnedēļ, ne rītu, bet šodien mēs palīdzam attiecīgajām iestādēm reaģēt un īstenot ārkārtas pasākumus, kas nepieciešami Grieķijā, lai pātrinātu arī, piemēram, nometņu ēku siltināšanu un piemērošanu ziemas apstākļiem. Gan mans kolēģis Avramopoulos, gan arī es regulāri uzturam sakarus ar Grieķijas iestādēm. Grieķijas salās, kur situācija ir viskritiskākā, mēs izskatām visus iespējamos risinājumus, lai palīdzētu valdībai un vietējām iestādēm šajos ārkārtas apstākļos. Komisārs Avramopoulos ir bijis uh, šodien Lesbas salā, lai saprastu, kāda tad ir reālā situācija un lai rastu tūlītēju risinājumu. Nu, mēs atzinīgi vērtējam Grieķijas iestāžu ātro reakciju, risinot sarežģījumus salās. Tātad pirmkārt pārvietot mazāk aizsargātos migrantus uz ziemas apstākļiem piemērotām nometnēm, un otrkārt pārvest uz Grieķijas kontinentālo daļu, jo īpaši jau mazāk aizsargātos patvērumu meklētājus, kurus var nosūtīt atpakaļ uz Turciju kur tātad eh, iziet parasto patvērumu procedūru, un ir ticis nosūtīts arī flotes kuģis, lai eh, palīdzētu nepieciešamības gadījumā, jo īpaši jau eh, migrantiem, kas Lesbas salā saskaras ar skarvajiem laikapstākļiem. Vidējā termiņā vedam sarunas ar Grieķijas iestādēm par iespēju radīt atbilstošus apmetnes un patvēruma iespējas gan uz salām, gan arī citur uzlabojot jau pastāvošo infrastruktūru Grieķijas kontinentālajā daļā. Nu, un, kā jau mans cienījamais kolēģis Avramopoulos uh, norādīja, viņš šodien ir bijis Lesbas salā un ir pārliecinājies, ka ir iespējams risinājums tikai sadarbojoties ar vietējām iestādēm un vietējiem salu iedzīvotājiem, kuri jau ir izrādījuši ārkārtīgi iespaidīgu laipnību un viesmīlību uzņemot uh, tūkstošiem migrantu pēdējos gados. Mēs esam gatavi darīt pieejamu finansējumu, lai uzlabotu izmitināšanas iespējas, un par to, protams, esam paziņojuši arī vietējām un nacionālajām iestādēm. Esam to darījuši sadarbojoties ar ANO augsto bēgļu komisariātu un citām humanitārajām organizācijām. Eiropas Savienība kopā ar saviem partneriem, dažādām starptautiskajām organizācijām un NVO arī atrodas uz vietas un palīdz vairāk nekā ar vairāk nekā 200 tūkstošiem ziemai atbilstošu priekšmetu izdali bēgļiem, tos ir drēbes, segas, guļamaisi un citas uh, augstā laikā noderīgas lietas. Protams, ka tas nav ilgtermiņa risinājums, bet, nu, šajos te īpašajos apstākļos ir nepieciešama arī īpaša reakcija. Mēs uh, pastāvīgi uzraugām situāciju salās un turpināsim darīt visu, kas nepieciešams, lai atbalstītu Grieķijas iestādes, cik ilgi vien nepieciešams. Grieķijas kontinentālajā daļā situācija ir ļoti atšķirīga. Nometņu piemērošana ziemas apstākļiem tiek kontrolēta, 31 apmetne jau ir tikus pielāgot ziemas apstākļiem, izmantojot ārkārtas atbalsta instrumentus. Un tas ir manā pārziņā. Lūk, šis te ārkārtas atbalsta instruments, un šajā ziņā jāsaka liels paldies jums par to, ka šāds te ārkārtas instruments ir ticis izveidots. To pārvalda manis ģenerāla direktorāts un dienesti. 200 miljoni ir tikuši piešķirti pagājuši gadu vien, un vairāk nekā 50 miljoni eiro ir tikuši novirzīti humanitārās palīdzības partneriem tieši tam, lai piemērotu situāciju ziemas apstākļiem Grieķijā, galvenokārt kontinentālajā daļā. Nu, un, protams, arī līdzekļi ir vērsti uz jau pastāvošo nometņu uh, uzlabošanu, piemērošanu ziemas apstākļiem, sanitāro apstākļu uzlabošanai, apkuras nodrošināšanai, nu un šeit sarakstu varētu arī turpināt. Tas viss ir papildus līdzekļiem, kas jau ir pieejami. Kopš 2015. gada sākuma 300 15 miljoni eiro ārkārtas palīdzības no iekšlietu līdzekļiem ir eh, tikuši darīt pieejami Grieķijai. Nu, un šī palīdzība ir tikusi sniegta vai nu nepastarpināti nacionālajām iestādēm, vai arī caur Eiropas Savienības aģentūrām un starptautiskajām organizācijām, tādējādi netieši atbalstot eh, migrācijas pārvaldību Grieķijai tai skaitā arī uzlabojot Grieķijas migrantu uzņemšanas kapacitāti. Nu, un, protams, ir arī tikušas uzlabotas un labiekārtotas nometnes gan salās, gan arī kontinentālajā Grieķijā. Šis ārkārtas finansējums ir papildinājums 509 miljoniem eiro, kas jau ir pieejami Grieķijai nacionālās programmas ietvaros 2014. un 2022. gadam. Un nu, šeit es gribētu jums atgādināt, ka kopumā Eiropas Savienība ir atvēlējusi vairāk nekā vienu miljārdu eiro Grieķijai no iekšlietu līdzekļiem un izmantojot jauno ārkārtas atbalsta instrumentu. Grieķija ir pats labāk, lielākais atbalsta saņēmējs, ja runa ir par šiem savienības līdzekļiem. Nu, tagad eh, runāšu par Serbiju un par bijušo Dienaslāvijas eh, Maķedonijas republiku. Komisija izmanto visus iespējamos eh, līdzekļus, lai palīdzētu iestādēm pārvaldīt bēgļu krīzi. Cita starpā arī tāpēc, ka šīs valstis ir kandidātu valstis. Uh, Un mēs eh, nodrošinam ievērojumu finansiālo un eh, tehnisko palīdzību. Apzinoties eh, to, kādas grūtības rada augstie laikapstākļi un arī sniegs, īpaši jau Serbijā, es šajā nedēļas nogalē došos uz Serbiju, lai izvērtētu situāciju uz vietas, lai tiktos ar vietējām nacionālām iestādēm, lai tiktos ar bēgļiem un parādītu praksē Eiropas Savienības solidaritāti. Mērķis ir uzlabot uzņemšanas kapacitāti un nodrošināt to, ka pašreizējie uzņemšanas centri ir pielāgoti ziemas apstākļiem. Tā mums ir prioritāte. Vairāk nekā 43 miljoni eiro ir tikuši piešķirti Serbijai kopš 15. gada oktobra. Gan caur humanitāro palīdzību, gan arī pirms iestāšanās palīdzību. Uh, Eiropas Savienība ir lielākais donors. 19 miljoni humanitārās palīdzības ir tikuši novirzīti uzņemšanas apstākļu uzlabošanai, nometņu pielāgošanai ziemas apstākļiem, siltām maltītēm, medicīniskai palīdzībai, un vēl 24 miljoni eiro ir tikuši atvēlēti caur pirmsiestāšanās palīdzības instrumentiem. Uh, Tādējādi palīdzam Serbijai uzņemt migrantus un bēgļus. Tā pašā laikā stiprinot eh, Serbijas kapacitāti robežu kontrolē. Lūk, tātad vairāk nekā 119 miljoni eiro uh, ir tikuši nodrošināti Serbijai finansiālās un tehniskās palīdzības formā kopš 2007. gada. Protams, ir jādara vairāk, lai nodrošinātu drošus un cilvēcīgus apstākļus migrantiem, tā skaitā arī vairojot uzņemšanas jaudu. Mēs esam gatavi palīdzēt, un e, tieši tāpēc arī es tur došos e, šajā nedēļas nogalē, lai e, runātu ar Serbijas iestādēm par iespējām uzlabot situāciju. Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas republikā ir aptuveni 200 bēgļu kopš 2015. gada. Un uh, 19 miljoni eiro ir tikuši piešķirti, lai palīdzētu bijušajai Dienslāvijas Maķedonijas republikai, lai stātos pretī migrantu krīzē. Uh, tā skaitā runa ir par humanitāro palīdzību Runa ir par vairāk nekā 50 miljoniem eiro finansiālās un tehniskās palīdzības formā no Eiropas Savienības puses. Kopš 2007. gada runa ir par robežu kontroli, migrāciju un patvērumu pārvaldību. Un domāsim arī par iespēju piešķirt papildu līdzekļus, ja vajadzība rastos. Lūk, šāda ir situācija trīs minētajās valstīs - Grieķijā, Serbijā un Maķedonijā. Nu, un, protams, ka es varu tikai vēlreiz norādīt, ka, nu, nesam mēs lepni par to, kāda ir situācija. Tā ir ļoti sasāpējusi. Eiropas Savienība ir eh, piešķīrusi pietiekami daudz līdzekļu, bet eh, ir trūkumi praksē, kas nav ļāvuši uh, nodrošināt to, ka šie līdzekļi būtu izmantot vislabākajā veidā, lai varētu risināt šo te nepiedzīvoto situāciju. Paldies par uzmanību. Merci beaucoup. Nous allons entamer le débat avec monsieur. Paldies. Tālāk mūsu diskusija turpināties. Tam ir uh, divas minūtes no tautas partijas grupas. Paldies priekšsēdētāji. Un sirsniegi apsveicu ar to, ka jūs esat stiprinājis uzticību institūcijām. Eiropā ir eh, viens no lielākajiem augstumviļņiem, kas skar tūkstošiem cilvēku, kas meklē aizsardzību, ir īpaši pie Balkānu valstu robežām un Egejas jūrā. Tas grupas, kas ir slitākā pozīcijā bērni, vecāki cilvēki, viss kā trūkst, nometnēs pietrūkst visa un to skars 120 tūkstoši cilvēku. Komisāra kungs, es biju tur uz vietas Marijā Madalēnā un es redzēju, ka tur uh, notiek sekošie šie konteineri faktiski ziemā ir kā leduskapji, bet vasarā kā cepeškrāsnes. Komisāra kungs, jūs uh, norādījis to, ka līdzekļi netiek izmantot pareizi. Jā, tas ir pareizi, bet tā ir arī Eiropas komisijas atbildība rūpēties ne tikai par to, lai līdzekļi nonāktu īstajā vietā, bet arī pārbaudīt, vai tie ir izmantot pareizi. Mums ir izdevies eh, jūrā izglābt vairāk cilvēkus, bet cilvēki mirst pie mūsu ārējām robežām. Augstākā prioritāte ir glābt cilvēku dzīvības. Mēs šeit nerunājam par kādu filozofiju, mēs diskutējam par par eh, dokumentu. Tā, tas pat nav steidzamības jautājums, bet tas ir ārkārtas situācija. Šeit runāja par so, solidaritāti, kas jāizrāda ārkārtas situācijā. To mēs redzam jau 21.18. pantā Eiropas Savienības līkumā. Tas nozīmē, ka mums jārīkojas tūlīt Padoms priekšētātāja kungs, eh, Turcija nav šīs diskusijas centrā. Šīs diskusijas centrā ir Eiropas Savienība. Tas viss no manas puslēs. Paldies priekšētātāja. Dievs, Demērkungs, vai jūs eh, pieņemsiet eh, jautājumu no tā, no tas kunga? 30 sekundes lūdzu. Intervencioni. Jā, paldies par jūsu komentāru. Bet daudzi no bēgļiem, kas pašlaik ir Grieķijā, uh, sniegā. Viņiem faktiski vajadzētu būt uh, citās dalību valstīs, kas uh, no savas puses nav izpildījušas uh, savus pienākumus pieņemt šos bēgus. Vai jūs uzskatāt, ka Spānijas valdība izpilda savas saistības, ņemot vērā to, ka tikai 6% no bēgļiem ir pieņemti Spānijā? No tiem bēgļiem, kurus jūs uzņēmāties pieņemt, Dievs Demeris kungs, deputāta kungs. vēlos paust uh, saistības, man vēlos paust uh, līdzjūtību. Tas attiecas uz visām valdībām. Tas, ko es šeit saku, tas nav saistīts ar konkrētu situāciju. Protams, es domāju, tāpat kā jum, jūs, 8000 cilvēki tika pārvietoti no tiem, uh, par kuriem bija uzņēmušies saistības, bet es nerunāju par to jautājumu, par ko runājat jūs. Šeit nav runa par kādiem sarežģītiem, eh, sarežģītiem politiskiem eh, nodomiem, bet runa ir patiešām par ārkārtas situāciju, kurā jāparāda līdzjūtība. Un to tas ļoti pašniec katras eh, valdības konkrēta darbības veidu. Lūdzu, Jozefs Venhocer no sociāldemokrātiem, runājiet lūdzu mikrofonu. Pagājušajā nedēļa visa Eiropā bija daudz sniega un daudz par to priecējās, bet desmit tūkstoši bēgļu Grieķijā un Balkānu valstīs eh, viņi piedzīvoja briesmīgu katastrofu. Mēs redzējām eh, briesmīgas ainas, kas mūs eh, emocionāli ļoti skāra, kas mūs sadusmoja, un tādēļ mēs prasījām šodien šīs debats, bet mēs nedrīkstam tikai runāt, mums ir jārīkojas. Es priecājos, ka ir atnācis pie mums uh, atbildīgais komisārs un ir ļoti labi, ka ir paredzēta līdzekļi situācijas risināšanai. Ir sācies tas, no kā mēs vienmēr esam brīdinājuši, un problēma ir dziļāk. Problēma ir faktā, ka vēl ar vienu cilvēku no Grieķijas eh, nav tikuši pārvietoti uz citām valstīm, kaut arī ir parādīta gatavība. Situācija, kādā viņi dzīvo, ir katastrofāla, administratīvais haoss ir briesmīgs, un uh, atbildīgais komisārs Aramopolos eh, katru nedēļu sola, ka tas mainīsies, bet nekas nemainās. Es domāju, ka mums pat šo problēmu patiešām ir jāuztver nopietni. Mums ir jāiedibina darba grupa, kas eh, beidzot eh, šo procesu pavirziet uz priekšu. Marijas. Marijas kungs, viena minūte. One and a half minute. Nē, pusotras minūtes. Priekšsēdētāji Situācija karstajos punktos Grieķijā nav pieņemama. Ir eh, daudz tūkstoši nelegālie imigranti un bēgļi. Iemesls tam ir tāds, ka Turcija vēl turpina sūtīt eh, bēgļus pār Egejas jūrē. Daudzi netiek uz priekšu, uzņemšanas nomens ir pārpildītas. NATO vienības patrulē un ir uh, daudz tūkstoši bēgļu, kas ierodas, bet tikai 8000 bēgļi vispār ir reģistrēti. Ir vajadzīgs pārāk ilgs laiks, lai nodrošinātu patvērumu piešķiršanas procedūras. Faktiski vajadzēja sūtīt simtiem ekspertu uz Grieķiju, lai sniegtu Grieķijai atbalstu, bet tas nav noticis. Valdība ir pieļāvusi, ka tūkstošiem bēgļu ir palikuši sniegā Lesbos salā un arī citur. Es pats biju Hievas salā nedēļas beigās, tur arī nav labāka situācija. Tāpat ir arī citās salās Grieķijā. Kaut arī viņi saņēmuši simtiem tūkstošu eiro, uz kurien šie nauda ir aizplūdus, komisāra kungs. Tur tiek rīkoti svētki par to naudu, kas bija domāta bēgļiem. Ir jāsaist Olaf, lai nodrošinātu kontroli, un oktobris uzdev jautājumu, uz kuru komisija nav sniegusi atbildi. Līdzekļu sliktā pārvaldīšana Grieķijā ir milzīga problēma. Ko Grieķijas valdība ir darījusi? Mēs gaidām atbildi. Komisija. Komisija ir atbildība, bet arī Grieķijas valdība ir atbildība. Grieķijā nevar uzņemt vēl papildus bēgļus. Tas nozīmē, ka viņiem eh, šiem cilvēkiem ir augstumā jācieš. Vikstrēmas kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Šobrīd snieg un arī temperatūra krītas. Bargie ziemas apstākļi ir skāruši arī Eiropas Savienības dienvidu teritorijas. Arvien lielāks skaitlis bēgļu nonāk neciešamos dzīves apstākļos. Un tikai pateicoties nevalstiskām organizācijām un arī starptautiskām organizācijām tiek sniegtā ārkārtas mm, palīdzība. Un es gribētu pateikties šīm organizācijām no visas sirds par ieguldījumu šajā darbā kas ir tik svarīgs. Tāpat laikā Eiropas valdības un uh, Eiropas institūcijas nav spējušas šo situāciju noregulēt. Apstākļi nav pārnesami, nav paciešami. Un mm, šie apstākļi ir vienādi neciešami gan Eiropas Savienības eh, iedzīvotājiem, gan arī tiem, kas ir nonākuši līdz mūsu krastiem. Mums ir jādara un, un jārada daudz labāks rezultāts. Es eh, saprotu, ka pārvietošana no, Gri no Grieķijas un no Itālijas eh, nav bezveiksmīga. Uh, un tāpēc ir arī Dublins regula, pie kuras tiek šobrīd strādāt. Un es gribētu varbūt iepazīstināt ar dažām <clears throat> idejām, kas ilgtermiņā varētu palīdzēt atrisināt šo situāciju. Tad mums ir nepieciešama ārkārtas apstākļi, kas palīdzētu visiem bēgļiem mūsu kontinentā, gan arī palīdzētu gan tiem, kas jau ir nonākuši, gan tiem, kas ir Rietumbalkānu valstīs. Uh, Es saprotu, ka <clears throat> dalībvalsts un komisija darīs visu, ko var, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību, jo šodien tas, kas ir vajadzīgs, ir ārkārtas pasākumi. Un mums ir vienādā eh, jomā nepieciešama līdzjūtība un arī eh, vēlēšanās palīdzēt. Mums ir nepieciešams eh, palīdzēt atrisināt šo krīzi Eiropas teritorijā. Nākamās paudzes vērtēs mūsu pēc darbiem un arī vērties to, ko mēs neesam izdarījuši šodien. Tas nu ir skaidrs, un <clears throat> gribētu jums, komisār kungs, novēlēt visu to labāko, lai jūsu pūliņi arī vainagotos panākumiem, un mēs strādāsim pie tā visi kopā. Paldies! Un tālāk Spinelli kundze nogoja. Paldies! Cik daudz patvērumu meklētājiem vēl nāksies mirt dēļ šiem bargajiem un augstajiem laika apstākļiem. Es uh, uzklausīju amnestiju organizācijas un arī citu līderu viedokli, un <clears throat> viņi stāsta par šiem apstākļiem, kas ir ļoti bargi. Ne tikai augstums skar šīs nometnes, bet arī pārtiks un uh, ūdens trūkums un netiek veikti visvajadzīgie pasākumi, lai repatriētu cilvēkus no salām. Un tāpēc mēs esam pārkāpuši Dublinas konvenciju un vēl vairāk mums ir krīze, mūsu patvēruma politika. Mēs esam pārkāpuši gan pārvietošanas, gan arī ģimenes apvienošanas koncepcijas. Mēs nerespektējam cilvēku dzīvības. Šie ir ļoti smagi ziemas apstākļi. To mm, nevarēja paredzēt, vai jūs nevarētu pārtraukt sūtīt uz Turciju pašus neaizsargātākos bēgļus, vai jūs nevarētu lūdzu respektēt visus apstākļus, par kuriem esam vienojušies. Paldies! Tālāk, mm, Kel, Kellers kundze. Paldies! Iedomājieties, Eiropas Savienība 21. gadsimts joprojām ir cilvēki, kas šeit mirst un nosalst, un tie ir gan bērni, gan arī parasti cilvēki, un tas notiek Eiropas Savienības iekšienē 21. gadsimtā. Un šķiet, ka mēs nevaram viņiem palīdzēt. Kā mēs varējām nonākt līdz šādai situācijai mūsu Eiropas Savienībā? Mēs esam visi par visu atbildīgi, un um, ir tāda loģika, ka bēgļi un migranti eh, tiek turēti ārpus eh, kaut kādām apritēm un attieksme pret viņiem nav paciešama <clears throat> un šie cilvēki cieši. Vai tiešām tā ir Eiropa, kurā mēs gribam dzīvot, vai tā ir mūsu sapņu zeme, tad, tad kad, piemēram, mēs arī vēlējāmies darboties šajā parlamentā, es pilnīgi to nevaru pieņemt, es domāju, ka daudz citi arī ne. Uh, tas nav iespējams. Mums noteikti ir jāpārved bēgļus no salām uz kontinentālo daļu. Un šeit ir arī darījums ar Turciju. Mēs, Turcija it kā pieņem tikai uz salu bēgļus, bet kādā stāvoklī esam mēs? Un ir arī tāds spiediens īstenībā uh, uz Grieķiju, lai netiktu pārvesti no salām uz Grieķijas kontinentālo daļu. Tas ir dēļ Turcijas vienošanās, un mums ir nepieciešams atkal pārvietot, un tikai 6,4% e, no 60 tūkstošiem ir pārvietoti, un tas ir pilnīgi nekas, tas ir niecīgs skaitlis, mums ir nepieciešams panākt dalību valstu e, rīkošanos. Ne tikai Serbija, Maķedonija, bet arī Bulgārija turpat ir un ir nepieciešams strādāt aktīvāk, lai uzlabotu uzņemšanas centrus. Un vēl ir jādarbojas plašāk, lai cilvēkiem nevajadzētu bēgt no savām valstīm. Un, ja nu viņi ir nonākuši bēgot no vajāšanas, tad mums ir tomēr jāpadara viņu dzīves apstākļi par pieņemamiem. Tas ir arī mūsu cieņas jautājums. Paldies! Vinbergas kundze no FDD. Paldies, priekšsēdētāji. Vēl viens gads ir apritējis, tomēr vidusjūrā situācija ir uzlabosies tikai ļoti nedaudz, un atkal mēs runājam par pagaidu risinājumiem, problēmām, kas joprojām turpināsies un netiek atrisināt Zviedrijā. Sociāldemokrāti uh, Bieži vien runā par to, ka ir jāpalīdz cilvēkiem to mītnes zemes. Un uh, ir runa par to, ka nevajadzētu uh, aicināt uz nometnēm braukt vai citur pārvietoties, tāpēc ir jādomā preventīvi un jārīkojas problēmas izcelsmes vietās. Jā, šī situācija ir sarežģīta, bet Grieķijā arī ir ļoti grūti un mm, netiek izmantot arī Dublins regula. Tas netiek darīts jau kopš 2011. gada. Situācija nav ciešama. Un Zviedrijā mēs pagājuši ziemu cēlām teltis, jo mēs pārspīlētī um, pildījām savu pienākumu. Mēs uzņēmām pilnīgi viss, kas bija nonākuši līdz Zviedrijas robežām. Simtiem tūkstošu bija tādi. Mēs centāmies uzņemt pilnīgi visus un izvietot viņus, bet um, tā, tad, tā ir mūsu valsts Zviedrija, kas uzņem vislielāko pēkļu skaitu uz vienu iedzīvotāju. Cilvēki brīvprātīgi izdala dažādas priekšmetus bēgļiem, kas tiem ir nepieciešami, un tagad mums tiek veidot jauna iestāde, bet ko tas dos Zviedrijai? Mums ir Dublins regula, un kāpēc tā netiek īstenota? Brjā kungs no NF, viena minūte. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Šī ļoti skandaloza situācija. Un tā rezult... Mums ir ļoti daudz cilvēki, kas eh, dzīvo Eiropā un kas sastopas ar šīm milzīgām grūtībām katru dienu, un mēs šeit runājam par šiem nelegāliem migrantiem, mēs fokusējam visu Eiropas sociālo un, un, un um, citu politiku. Uh, Un, protams, ir briesmīgi apstākļi šiem bēgļiem, bet mēs zinām, ir arī bezpajumtnieki, un viņi arī dzīvo tādos pašos laika apstākļos. Ja mūsu morāla ir tāda, ka mēs gribam veidot šeit kaut kādu hierarhiju, viena ir svarīgāka par otriem, tad mums ir jāatbild savas, savas morāls priekšā. Un ir arī pārsteidzīga rīcība tiek celt slēgti centri bēgļiem, tāpat laikā ir tūkstošiem bezpajumtnieku, kas katru vakaru dodas uz ielām un guļ tur. Un tad eh, mums tiešām vajadzētu parādīt eh, veselo saprātu un nešķirot. Papadātis kungs, pusotra minūte. Jā, komisāra kungs, janvārī tiek eh, veikts sagatavošanas darbi ziemai Bet tagad jūs atkal iesakāt eh, celt teltis Lesbos salā. Un tad jūs sakāt, ka varam būt apmierināti un 75 eh, tūkstoši cilvēku esot izmitināti un viņiem ir eh, apkurdes nozīmē, ka citi tūkstoši cilvēku faktiski ir dzīvības briesmās. Eiropas Savienība viņus ir iedzinusi dubultas lasdā viņiem politiskā patvēruma vietā šajās nometnēs ir eh, kaut kas līdzīgs spīdzināšanai. Tas ir eh, rezultāts, kā darbojas Eiropas Savienība kopā ar valstīm. Ne tikai Višagradas valstis eh, ir slēgušas robežas. Arī mēs esam ierīkojuši cietumus. Ir daudz cilvēku, kas dzīvo teltīs bez ūdens, bez apkuras viņiem nav pieejama ārsta aprūpe. Un vienlaikus Zelta rītaušas pārstāvis saka, ka šī cilvēka nedrīkst tikt izglītot un bērns nedrīkst aizsargāt. Valzemberga pusotras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlu jums visu labāko pēc jūsu atkal ievēlēšanas. Komisārkungs problēma, par ko mēs diskutējam, vēl ar vienu ļoti aktuāla, bet, diemžēl, šīs problēmas vēl pasliktinās. Grieķijā situācija ir tāda, ka 2 līdz 3 tūkstoši personu eiro eh, personu tika, tiek pārvietotas līdz septembrim. Tātad 7 tūkstoši tiek pārvietota no septembra. Tas nozīmē, ka šis mehānisms faktiski ir izgāzies. Kopš 2007. Eh, gada marta notiek diskusijas par Dublinas sistēmu. 2011. gadā tā tiek atkal atcēta, tagad atkal tā tiek ieviesta, un tas viss mūsu problēmas ir vēl pasliktinājis. Pastāv vienošanās starp Turciju un Eiropas Savienību. Katru dienu 150 ierodas 5000 mēnesi ierodas Grieķijā, Grieķijas salā un 6000 eh, dzīvo Grieķijā bēgļi, kas ir ieradušies, un Grieķija nevar viņiem visiem sniegt palīdzību. Bet Grieķijas eh, tauta ir izturas ļoti cilvēcīgi un palīdz šiem cilvēkiem. Šos cilvēkus neuzskata par skaitli, bet par cilvēkiem, bet problēma ir ļoti liela un Eiropas Savienībā ir jāsniedz palīdzība. Jo viena valsts, viena pati netiek uz priekšu, nevar atrisināt problēmu. Ja Grieķijai neizdosies atrisināt šo problēmu, tas nozīmē, ka Eiropas Savienība kopumā ir izgāzusies. Nākamais Gairas Saloma kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Šīs pēdējās dienas um, bagātākajās Eiropas Savienības valstīs uh, televīzijas rāda, ka ir uh, Ziema iestājusies augstums, ka ir gripa un ka ir katastrofāla situācija. Bet kur patiešām ir katastrofāla situācija, tas ir pēc kaut kur citur - Grieķijā, Rumānijā, Čehijas republikā, Serbijas vairākās vietās, kur tūkstošiem bēgļu Ziemassvētkus sagaidīja augstumā gan fiziskā, gan morāla augstumā. Viņi ir, mēs viņus esam pamatuši, šīs Eiropas Savienības valdības neuzņemas par viņiem atbildību. Mēs neizrādām cilvēcīgu attieksmi pret cilvēkiem, kas ierodas pie mūsu robežām. Ir runa par palīdzību ārkārtas situācijā, ir runa par to, ka viņiem vajadzīga pārtika, medicīniskā palīdzība, juridiskā palīdzība, dažāda veida palīdzība. Runa ir arī par to, ka ilgtermiņa plāns ir eh, jāizstrādā, lai varētu nodrošināt viņiem labas dzīves apstākļus ziemā. Es vēlētos aicināt komisiju un dalībvalstis īstenot šo pienākumu. Gerero kungs, vai jūs viņam siet jautājumu no Šeldroa kundzes? já jsem se chtěla pana kolegy zeptat eh, odkud má informace o kterých teď hovořil. je pravda že v české republice. godājamā deputāte kur jūs ņēmāt šo informāciju par ko jūs tikko stāstījāt? tiešām hm, čehijā šobrīd ir augsts un tā arī ir ka mums ir bezpajumtnieki. Eh, un bezpajumtniekiem nav kur palikt, bet tāpat laikā ir arī bezmaksas centri eh, vietas bez maksas patvērumu meklētāju centros arī ir pieejams, tāpēc tā nav taisnība, ka patvērumu meklētāji Čehijā mirst no augstuma. Mēs cenšamies palīdzēt patvērumu meklētājiem un esmu pilnīgi pārsteigts dzirdot jūs, saka, to, ko jūs teicāt. Jā, ja palīdz ir tiešām nonākt pie bēgļiem, tad būtu labi, bet jā. Ja starptautiskās organizācijas eh, Amnesty International, ja viņiem jautāja, tad es konstatēju, ka daudzās vietās šajā Eiropas Savienībā, ieskaitot arī Čehijas Republiku, bēgļi cieši šādos apstākļos. Es nevēlos vērsties tieši pret Čehijas Republiku. Citām valstīm ir vairāk iespēja nekā Čehijas Republikai, un arī tās neizpilda savu atbildību. Arī mana valsts neizpilda atbildību. Sī, Jurek kungs, viena minūte, paldies. E, Dāmas un kungi. Tad, kad e, notiek šī humanitārā katastrofa, tad beidzas e, politiķu runas. Un visas rīcības, par kurām runāja komisijas pārstāvis, tās ir darbības, kas ir nepieciešams. Uh, Un es atbalstu arī visus tos, kas teica, ka um, finansējums, kas ir domāts uh, šai palīdzībai, tad, lai atbalstītu un palīdzētu tiem, kas ir patvērums centros, um, tad, tad šo finansējumu izlietojums ir jāizpēta un jāizanalizē, jo naudai būtu jāizsniedz um, tieši to, tos cilvēkus, uh, kam ir nepieciešama šī palīdzība. Tātad ir jārunā par politisko atbildību, un ja mēs sniedzam tādu palīdzību, palīdzību, mums ir jāsaprot arī, kas tad ir novedis pie šīs situācijas, kas ir vainīgs. Un ir arī mafijas pārstāvji, nelegālie migrantu kontrabandisti, noziedznieki. Un mums eh, vajadzēja pret viņiem cīnīties jau vairākus gadus. Tomēr mēs neesam spēruši vajadzīgo soļus, mēs pat neesam diplomātiski rīkojušies, lai nebūtu mm, tikai šī cīņa no Itālijas līdz Lībijai, lai varētu plašāk um, cīnīties, jo ir arī noziedznieki Eiropas līderu vidu. Ir cilvēki, kas rīkojas bez eh, saprāta robežām. Mums ir kolēģi, kas runā par to, ka jau daudzu gadu garumā ir bezpajumtnieki, kas dzīvo uz ielām, un tas notiek joprojām, neraugoties deklarācijām un solījumiem. Gerens kungs. Paldies, priekšsēdētāji komisārs eh, Celanides ir paziņojis par ļoti daudziem pasākumiem, lai cīnītos par, pret krīzi. Paldies par to. Eh, šobrīd mums ir jārīkojas ātri un efektīvi, lai aizsargātu pašus neaizsargātos, eh, un tā ir mūsu imperatīva. Eh, nu, kāpēc eh, šāda, šāda rīcība ir nepieciešams rīkoties un atrast risinājums, kas nav izdarīts pēdējo gadu laikā? Tātad šī ārkārtas eh, sistēma. Uh, Vai šīs darbības ir pietiekams, vai viss šis sloks tiek vienādi dalīts starp 28 valstīm, vai arī tādas valsts kā Grieķija un Itālija, kas ir uzņēmušās šo grūtību atrisināt šo situāciju. Beidziet uzbrukt komisijai. Drīzāk vajadzētu runāt kategoriskāk par vairākām Eiropas Unības dalībvalstīm kur ir um, populisms un līdzīgas idejas, un šīs valstis ir atteikušās šo slogu nest. Tā tas ir. Un, ja mēs dodam pietiekam daudz līdzekļus komisāram Stevienīdesam, uh, un šā vai tā viņš nevarēs atrisināt ar visiem, jebkuriem līdzekļiem šo problēmu. Mums ir eh, jāvērš mūsu uzmanība uz tām dalību valstīm, kas no savas puses eh, atsakās nodot vajadzīgo kompetenci Eiropas komisijā. Eh, un tad nevajadzētu uzbrukt tikai vienīgi komisijai. Tas nav produktīvi. Madam Bjork. Bjorkskundze. Paldies. Situācija šodien ir necilvēcīga. Cilvēki nosaust līdz nāvei. Viņi nosaust uh, nometnēs 2017. gadā. Un nevis tāpēc, ka citādi nevarētu, bet uh, mēs esam paši radījuši šo situāciju ar nehumāniem, nekorektiem politiskiem lēmumiem. Kaut kāds uh, melnais vienaldzības caurums Eiropā mums ir, esam slēguši robežas, desmitiem tūkstoši bēgļu ir uh, Grieķijā, pārējie ir iesprūduši Rietumbalkānos. Uh, Nu, un mums ir eh, patruļas uz robežām. Lūk, ja ir jāsargā robežas, tad gan visi ir aktīvi, bet ja ir eh, jāaizsargā bēgļu un migranti, tad neviens neko nedara. Tas, tas ir jāmaina, un mēs jau esam dzirdējuši, ka ar paveikto nepietiek. Katastrofa ir realitāte, un tāpēc es eh, aicinātu komisiju vērsties pie tām dalībvalstīm, kas uh, nevēlas neko darīt un uh, vērties arī pie tām, kas vēlas rīkoties. Mums ir nepieciešama ārkārtas pārvietošana. Mēs gribam taču tomēr slēgt šīs necilvēcīgās apmetnes uz salām. Sargentīnī kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. 18 eh, mini busi, vairāki ģeneratori, 300 saliekamās gultas vairāk simti guļamaisu, tūkstošiem spilvenu un matraču, tāpat arī gultas veļa un simtiem eh, somu ar tolietas spiedrumiem un ūdens pumpju. Lūk, tas ir tas, ko esam devuši Grieķijai, lai palīdzētu ar eh, bēgļu problēmām. Šāds, eh, piemēram, ir ārkārt palīdzības saturs no Nīderlandes. Tā ir situācija, par kuru mēs daļai esam atbildīgi, jo esam atteikušies uzņemt bēgļus no Itālijas un Grieķijas. Jau pirms eh, laba laika desmitiem tūkstošu migrantu ir eh, piesolīti iespēju pārvietoties kur citur, bet eh, Nīderlandē tiek slēgti uzņemšanas centri, nu, un gan arī varētu likties, ka mums uh, patīk tas, ko redzam fotografijās plašsaziņas līdzekļos. Uh, skatām un priecājamies par bēgļu ciešanām. Gudīgi sakot, ir šokējoši redzēt situāciju, kādā atrodas bēgļi un eh, cik ļoti viņi cieši, savukārt mēs sēžam rokas klēpī salikuši. Sinadinos, lūdzu. Jā, jūs negribētu jūs uzspiest savu viedokļu, jūs runājat par problēmu ar bēgļiem un uh, par nelegālo migrāciju. Bieži vien tiek aizmirsts eh, par eh, to, ka tie ir cilvēki Grieķijā. Bezdarbs ir ļoti augstā līmenī, ģimenes nevar izdzīvot, ir eh, ģimenes, kurās nevar apkurināt māju, kurām nav elektrība, kurām nav ko ēst. Bet runa ir par to, ka ir jāpalīdz visiem, gan bezdarbniekiem, gan arī uh, bēgļiem, bet bezdarbnieku Grieķija nedrīkst būt otrajā vietā. Protams, ka mums ir jāatbalsta bēgļi, bet neviena valdība, neviens politiķis eh, nevar baudīt tiesības koncentrēties tikai uz migrantu jautājumu un nemaz nerūpēties par eiropiešiem. Mēs eh, nevaram atrisināt eh, līdzpilsoņu problēmas, ja tas tā turpināsies, tad mums nebūs politiskas eksistences tiesības. Eiropas parlaments uh, sastāv no deputātiem, ko ir ievēlējuši Eiropas pilsoņi un nevis migranti. Jums ir zilās skatīts jautājums, vai atbildēsit, Sinedīnas kungs, vai piekrītat atbildēt zilās skatīts jautājumu? Jā, labi. Ar mikrofonu lūdzu. Jā, viss kārtībā. Paldies! Es eh, gribēju paturpināt jūsu teikto. Jūs prasatāt migrantus bēgļiem, bet nu nav jau runa par vienu vai otru. Ja runa ir par necilvēcīgu attieksmi, tad jau nav starpības migrants vai bēglis. Es piekrītu tam, ko jūs sakāt. Ja būtu šāds te nošķīrums, nu, visu laiku, jo mēs arī šeit parlamentā runājam par migrantiem un bēgļiem. Saskaņā ar tiesību aktiem tās ir divas dažādas grupas. Vārds Himenes Beserilla. Minūte 30. Paldies, priekšsēdētājas kundze, un paldies arī komisāram par to, ka izrādāt līdzjūtību tiem, kuri šobrīd cieš visā Eiropā. Man ir ārkārtīgi sāpīgi skatīties uz vienaldzību, kāda pastāv Eiropā pret cilvēkiem, kas saskars ar necilvēcīgiem apstākļiem šajā sezonā. Neaizsargāti bērni un citi cilvēki. Nu, un mēs tā arī netiekam uz priekšu. Pagājušajā gadā, kad biju Otēnās, biju arī Lesbas salā un pati savām acīm redzēju to, kādi ir apstākļi cilvēki, kurus es eh, toreiz eh, redzēju, dzīvoja teltīs, un viņi vēl ar vienu turpina dzīvot tajās pašās teltīs. Nu, un tāpēc ir jārīkojas nekavējoties, lai novērstu to, ka bērni iet bojā, gluži vienkārši nosalstot, eh, gūstot apsaldējumus vai vienkārši no iesnām. Un nākotnē mums ir nepieciešama patvērums sistēma, kas darbojas un ir jānodrošina droši ceļi, lai šie cilvēki varētu ierasties, neizmantojot kontrabandistu pakalpojumus. Mums ir jāvienkāršo procedūras, lai ļautu cilvēkiem pamest Grieķiju, jo tur cilvēki uzturas pārapdzīvotās nometnēs nepiemērotos apstākļos, un vismazāk aizsargātie cieši visvairāk eh, nepilngadīgie Un faktiski ārkārtīgi liela daļa šo migrantu ir uz zem 18 gadu vecumu. Viņiem ir nepieciešams īpašs atbalsts, viņiem ir nepieciešama arī psiholoģiskā palīdzība. Cilvēki jau cieš ne tikai fiziski, bet arī garīgi un emocionāli. Marais kungs. Paldies priekšādātāji. Turmākajās pāris dienās mans kolēģis attīstības komitejas eh, vadītājs un arī es, eh, mēs apmeklēsim eh, dažas visplašāk skartās teritorijas, kur cilvēki cieš no apsaldējumiem, arī bērni un vecāku gadagājumu cilvēki. Nu, un jāsaka, ka dati no NVO ir ļoti skaidri. Cilvēki cieš no šiem apstākļiem, nu, un tas viss ir iepriekš neatrisināt problēmu rezultāts. Cilvēki cieš visā Eiropā, to mēs zinām. Uh, bet ir kāda īpaša problēma. Tiem, kas ir bijuši Libānā un Jordānijā, jau ir skaidrs, ka bēgļu problēmas ir globāla rakstura. Mēs nevaram 2017. gadā pieļaut situāciju, ka uh, Tāpēc vien, ka ārā ir augsts, Eiropā iet bojā bēgļu. Tā nav situācija, ko kāds no mums vēlētos redzēt. Lūk, tas ir tas, ko gribēju pateikt. Liba komitejā mēs tikāmies arī ar Mārtiņu Vervēju, viņš ir koordinators. Mēs saprotam, kādas ir migrantu pārvietošanas problēmas, saprotam, kāds ir konteksts, bet es tikai gribēju uzdot, lūk, šo te jautājumu komisāram. Es zinu, ka viņš ļoti grūti strādā pie šiem jautājumiem, un neviens jau arī neapšauba viņa motīvus. Gluži vienkārši jautājums jums šādā te ārkārtas situācijā, ko vēl varētu darīt? Ja tas, ko mēs dzirdējām no Mārtiņa Vervē, Lība komentējā pagājušajā nedēļā, lika mums domāt, ka nu nav šī ilgtspējīga situācija, un turpmākajās nedēļās mēs noteikti varam darīt ko vairāk. Lūdzu, pastāstiet mums, ko tieši. Paldies, Jakovčiča kungs! Paldies, priekšēdētāji! Situācija Grieķijas salās ir vairāk nekā dramatiska. Jāatzīst, mums ir pašiem sev tas, ka politika ir izgāzusies. Tā nav izturējusi pārbaudi. Mēs esam izgāzušies. Mēs taču zinām, ka pēc vasaras nāk rudens un tad ir ziema. Un ziemā nereti ir augsti un snieg. Mm, izskatās, ka būsim piemirsuši, ka ir uh, četri gada laiki. Jūs zināt uh, arī, kāda ir situācija Serbijā. Tā ir uh, dramatiska. Galvaspilsētā Belgrādas centrā ir eh, liels eh, bēgļu un migrantu skaits. Mums ir jāpalīdz Serbijai un jāpalīdz Belgrādas pilsētāji. Mums ir jādara viss iespējamais, lai tik tiešām risinātu situāciju bez kavēšanās, un mums eh, tāpat laikā ir jābūt arī ļoti piesardzīgiem attiecībā uz Rietumu Balkānu ceļa atvēršanu, jo Šodienas situācija Rietumbalkānos nav laba. Situācija tikai kļūst arvien saspringtāka. Spriedze pieaug, un jāatzīst, ka bēgļu pieplūdums varētu to vēl tikai pasliktināt. Es zinu, ka nu, tas nav nekas tāds, ko mēs gribam šeit dzirdēt, bet tā ir. Vārds Krisogonas minūti. Paldies, priekšādētāji! Šodienas debatas par um, migrantu un bēgļu situāciju ārkārtas laikapstākļos ir lieliska izdevība izrādīt um, solidaritāti. Šādi neparedzēti laikapstākļi tādos reģionos kā Grieķijas salas uh, ir pārbaudījuši to, cik spēcīgi ir valdības mehānismi un cik izturīgi ir bēgļi. Eiropas Savienībai ir vēlreiz jāapliecina savs atbalsts un apņemšanās labāk parūpēties par migrantiem un bēgļiem. Dati parāda, ka lielākā daļa šo cilvēku gūst materiālu atbalstu kaut kādā formā Bet, nu, tā kā laikapstākļi ir eh, izdarījuši papildus spiedienu uz eh, dažādajiem Grieķijas eh, mehānismiem, nu, tad ir skaidrs, ka nepieciešama papildu palīdzība tajās vietās, kur laikapstākļi ir īpaši snagi. Tāpat kā tas ir, tiek darīts, piemēram, katastrofu gadījumā. Vai atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Jā. Paldies priekšsēdētāji. 28. martā pagājušo gadu, tad, kad stājās spēkā Grieķijas tagad skājā spēkā Eiropas Savienības Turcijas nolīgums, nu tad uh, tika mainīts status uh, Turcijai no tranzīta valsts uz tādu valsti, kur tūkstošiem bēgļu iesprūst. Nona nu, Grieķijas saņēma arī uh, daudz ārkārtas atbalsta, lai varētu nodrošināt uh, patstāvīgus izmitināšanu migrantiem un bēgļiem, bet uh, kas tad notika ar to visu? vai ir ticis pasakots tam, eh, kur visi šie līdzekļi ir nonākuši, jo nu, līdzekļi tik piešķirts ārkārtīgi daudz un nu, paveikt varēja vairāk. Un 200 miljoni. Tas nav nekas daudz ņemot vērā migrantu un bēgļu skaitu, kas atrodas Grieķijas teritorijā. Ir vairāk nekā 60 tūkstoši bēgļu Grieķijas teritorijā. Nu, ņemot vērā arī geogrāfiskos apstākļus, tās ir mazas salas, nereti bēgļu pārņemtas salas, tā kā mums nevajadzētu vainot tikai valdības mehānismus. Mēs nesakam, ka viss darbojas izcili, bet Eiropai būtu jāpalīdz vairāk. Sorry. No, sorry. Thank you. Uh... Paldies. EPP vārdā. Vārds eh, Danielam Būdam. Komisār kungs, migrants ir kļuvusi par eh, sāpīgu realitāti Eiropas Savienībām. Nu, un, eh, diemžēl, mums nav izdevies efektīvu risinājumu rast, lai mēs varētu pārvaldīt situāciju. Par spīti tam, ka e, mums ir Schengenas zona, dalībvalstīm nav izdevies pienācīgi nosargāt robežas. Saskaņā ar Frontex 2015. gadā bija vairāk nekā 1,83 neliku, miljonu nelikumīgu robežķēšošanas gadījumu. Nu, noteikti, ka skaitļi tikai pieauguši 2016. gadā. Visi šie cilvēki, vai nu viņi būtu ekonomiskie migranti vai arī karabēgļi, saskars ar vienu un to pašu situāciju. Nonākot no tūkstneša apgabaliem Eiropā, viņiem ir jācīnās ne tikai ar sociālām problēmām, bet arī laikapstākļiem, kuri šogad ir īpaši skarbi. Un pat vietējiem iedzīvotājiem šie laikapstākļi nav ierasti. Es personīgi apmeklēju bēgļu nometni Kalē, pirms tā tika slēgta, nu, un tā ir vieta, kur jūs noteikti gribat aizmirst un iztumt no apziņas. Tā ir dieva pamesta ciešana pilna bezcerīga vieta. Nu, un ir jāizrāda solidaritāte šodien ar tiem, kuri saskaras ar grūtībām. Neaizmirsīsim vienu lietu. Eiropas eh, Savienībā mums pagaidām ir tikai pagaidu risinājumi. Tāds galīgs risinājums ir iespējams tikai bēgļu un migrantu izcelsmes valstīs. Tur ir jānodrošina viņiem pienācīga dzīve. Paldies! Lielas paldies! Nu un tagad Elena Valenciano. Viena minūte. Paldies, priekšēdētāji! Es ticu komisāram un esmu pārliecināta, ka viņš dara visu iespējamo. Un uh, lieku liels cerības arī uz Maltas prezidentūru, ņemot vērā to, cik um, tuvs viņiem ir šis jautājums. Kā jau arī kolēģi ir norādījuši, nu, tagad mēs esam tādā juridiskajā limbo necilvēcīga situācija. Tūkstošiem cilvēku ir iesprūduši šajās te uh, Eh, juridiskajās peripētijās. Mēs eh, redzam, ka temperatūra krītas, eh, nu, un labāk nekļūst. Mums ir jāpārvieto cilvēki no Grieķijas salām, jo tur ir ļoti daudz nevainīgu bērnu, kuriem ir tiesības uz starptautisko aizsardzību. Bet, nu, lūk, tagad tā vietā, lai viņus pieņemtu un atbalstītu, esam viņus pametuši. Nu, tas tikai apliecina to, ka nesam spējīgi situāciju pārvaldīt. Tāpēc es tik tiešām aicinu uzstāt padomē uz to, lai premjerministri un valstu vadītāji rīkotos un lai mēs sev varētu risināt šo pēcrīko situāciju. Paldies!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 Grazie mille. Ole Šlaina. Now... Paldies, Šlains kundzei. Un tagad Linda Makeivan. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti daudz kolēģi Morais kungs un citi runāja par to, kādos briesmīgos apstākļos, eh, kādās mītnēs eh, dzīvo bēgļi. Uh, dažādi cilvēki, arī bērni. Un Belgradā ir apmēram 300 nepilngadīgo bezpavadoņi, kas dzīvo skvotos. Valenciāno runāja par limbo situāciju un kas mums būtu jādara. Mums tomēr jācenšas kaut kā normalizēt šo cilvēku dzīvi. Viens no veidiem, kā to panākt, ir varbūt ieviest tādu tā kā uh, um, talonu schēmu, jo tur jau ir tā kā zupas virtuves, mēs varētu dot varbūt tāds tā kā naudas kuponus, kad viņi varētu iet iepirkties paši un veidot arī savu. savu pārtiks daudzumu un, un arī bērni un, un izglītošanās iespējas ir svarīga lieta. Malta prezidentūra darbosies e, ļoti centīgi. Es zinu, Grieķija ir ļoti sarežģīts jautājums un nevar to atrisināt tā uzreiz, bet tomēr mums ir jāapvieno mūsu spēki un jārīkojas šajā ārkārtas situācijā. Thank you. A teraz przystępujemy. Paldies, un tālāk mums brīvais mikrofons. E, e, tad pacientīšos dot visiem vārdu, kas ir pieteikušies, un došu vārdu Šoidrovas kundzē vispirms. Kolēģi, komisāra kungs es redzu, ka mēs atkal esam pārsteigti. 2014. un 2015. gadā mūs pārsteidza uh, šis um, imigrācijas vilnis, nelegālie imigranti, un tagad atkal mēs esam pārsteigti, ka lūk, centros, Grieķijas salās ir neciešami dzīves apstākļi, un cilvēki tur nevar dzīvot. Mēs redzam, ka Eiropa nav gatava, mēs neesam spējīgi paredzēt šīs situācijas Mums ir jāsadarbojas. Neviena atsevišķa dalībvalsts nevarēs viena pati tikt galā ar visiem šiem jautājumiem. Esmu priecīga dzirdēt no komisijas, ka ir finansiāli instrumenti. Tomēr mans jautājums ir tāds, kas mums būtu bijis jādara? Kas mums ir jādara, lai nebūtu mm, šī šaušalīgā humanitārā katastrofa. Mēs esam kaut ko palaiduši garām, mēs kaut ko aizmirstām. Kas tas bija, ko mēs esam palaiduši garām, labāk mēs būtu gatavi, mums tas ir jāzina. Paldies. Un tālāk. Kaputo kungs lūdzu. Belgradā tūkstošiem cilvēku ir būtiski ieslodzīti un ir ļoti daudz ģimenes, kas dzīvo dažādās vietās, pamestās mājās, viņiem ir nepieciešama humanā palīdzība un aizsardzība. Bet Eiropa reaģē arī jaunu žogu būvēšanu ar stingrākiem pasākumiem. Eiropa nepilda humanitārās aizsardzības pamatnormas. Šī Eiropa runā par stabilitātes un izaugsmes paktu, bet netiek sodīti tie, kas pārkāpju humānos noteikumus. Mana valsts ir centusies glābt cilvēku dzīvības vidusjūrā, un mums tagad ir Eiropa, kas cenšas lemt nāvei daudzus arī bērnus un ģimenes, un mums ir tieši otrādi jāpalīdz un jāatbalsta šie cilvēki. Ir, Nedrīkstam mēs būt cīniski. Um, mums ir jārisina šī problēma. Kabuta kungam paldies un tālāk Lopes Agilārs. Gracias, señor presidente. Komisija. Paldies, priekšādātāji. Cienījamā komisija, cienījamā Malta prezidentūra. Katras prezidentūras beigās eh, sanāk kopā padome lai valdības runātu savā starpā. Ja jūs uh, nākat uz Eiropas parlamentu, tad uh, notiek ne tikai dialogs, bet uh, notiek uzklausīšana. Tautas pārstāvja patiešām ir satraukti par šīm apstākļiem, kādos jādzīvo bēgļiem. Vēlos griezties pie Eiropas Savienības padomas prezidentūras, pie Maltas. Jūs uh, paši esat piedzīvojuši šo dramatisko situāciju. Mēs šo situāciju esam nosaukuši par bēgļu krīzi. 2008. gadā šī krīze izraisījās. Mēs eh, vēlos aicināt jūs eh, piespiest valdības, lai tās uzņemtos eh, bēgļu pārdalīšanas saistības un lai tiktu īstenots politiskā patvēruma pie, piešķiršanas pakete. Uh, un vīzu paketi, lai būtu iespējams eh, politiskiem patvērumu meklētājiem un bēgļiem legāli iebraukt Eiropā. Ir jābūt eh, humanitāriem vīzām, humanitāriem koridoriem. Maldas eh, padomus prezidentūrai vajadzētu runāt ar saviem kolēģiem no citām valstīm. Ir jābūt atbildēji, kura patiešām būtu pelnījusi, lai to sauktu par humanitāru bet mēs to esam nepareizi nodevējuši par bēgļu krīzi. Tagad vārds eh, Cecilijai Kingē. Grācie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, mēs prasām ārkārtas pasākumus, lai sniegtu ārkārtas palīdzību tūkstošiem politiskā patvērumu meklētāju un migrantu, kas ir nonākuši grūtībās laika apstākļu dēļ, tādēļ, ka ir sniegs un eh, ledus Eiropā augsts, bet to visu jau varēja paredzēt, varēja rīkoties laicīgi. Bet mēs gaidījām, līdz eh, ir eh, jāizteno steidzamies pasākumi. To nākotnē īstermiņā un ilgtermiņā vajadzētu mainīt. Ar jauno humanās palīdzības instrumentu Eiropas teritorijā mums vajadzētu būt iespēja rīkoties ātri, un nevis tikai par vēlu. Mums ir jābūt uz vietas, tur, kur cilvēki cieši, kur viņiem ir vajadzīga palīdzība. Komisijai kopā dalība valstīm ir uh, jāstiprina šis mehānisms un jāpārvar dalība valstu egoisms. Ir jāklāp cilvēku dzīvības, nevis jāceļ mūri. Pirmkārt, ir jāklāp cilvēku dzīvības, uh, no solidarās nedrīkst atteikties. Tagad vārds. Džulija Vardē, lūdzu vārds. Kolīgs. Kolēģi, kamēr daži šajā pār, parlamenta nodarbojas ar sīkumiem darījumiem, cenšoties savu ideju pārdot dārgākajiem maksātājiem, tikmēr uh, Eh, citi runā kaut ko par eh, Brexitu un vāvuļodami šo un to, un tajā pat laikā ir cilvēki, kas mirst nost, un tas viss notiek Eiropā. Bēgļi, kas bēg no kara, eh, tie cieš mīnus 30 grādu temperatūrā, un viņus nepieņem arī naidīgi noskaņotās iestādes Balkānos Sievietes un bērni, kas ir, kas ir bēguši no kara, ir arī šķērsojuši okeānu, tagad mirst pie mums no ziemas apstākļa. ANO bēgļu aģentūra ir aicinājusi valdības steidzīgi rīkoties, lai palīdzētu bēgļiem, un arī mēs šajā parlamentā esam aicinājuši parlamentus un valdības, lai uh, visi pilda savas saistības solīto, bet valstis uh, ne, nepilda solīto es aicinātu kolēģis darboties um, um, personiski, arī dodaties kampaņās personiski, tiekaties ar um, primārajām organizācijām, jo ja valdības nespēj rīkoties, tad pilsoņiem ir jārīkojas. Paldies par līdzestību un esmu ļoti lepna, ka manī vēlētāji no mana apgabala gan zobārti, gan galdnieki un visi pārējie, visi palīdz bēgļiem. Paldies. Kjumaram, e... Eh, Paldies. Tālāk Silvija Kosta. Grazie, prezidente. Es... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs uzklausījām prezidentu Muskatu un uh, dzirdējām, uh, ka migrācijas jautājums ir prezidentūras prioritāte. Vēlētos to teikt arī, ka Itālieta, mēs ļoti daudz ko sagādām no jūsu prezidentūras. Esmu jūs pateicīga par aktīvo līdzdalību no komisijas puses. Mēs visi zinām, un mūs nav par to jāpārliecina, ka ir ļoti daudz, kas jādara. Ir valdības, kā piemēram Grieķijas valdība, kurām vienkārši neizdodas eh, risināt eh, šo ārkārtas situāciju. Tas ir ļoti skaidri jāpasaka, un ir eh, svarīgi arī bēgļus atvest uz valstīm, kas atrodas cietzemes. Mums ir jāaicina valstis pildīt pienākumus tās valstis, kuras neuzņem bēgļus. Mums ir sankcijas, kas bija paredzētas šīm valstīm vai mēs sankcijas vēlamies tikai ekonomikas jomā, mēs aicinām uzdot jautājumu savai sirdsapziņai. Vakar Itālijas uh, piekratas apsārdze teica, ka tas nav tikai humāns uzdevums, bet arī juridisks uzdevums - glābt cilvēkus uz jūras. Kāda tagad ir situācija? vai tā nav tāda pati situācija? Eiropai patiešām ir jārāda pavisam cits signāls. Jā, liels paldies. Deputāts Kirkos kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Komisāru kungs. Ja es runātu Grieķijas valdības vārdā, tad es teiktu, ka naudu vajadzētu uh, dot tādiem projektiem, kur cilvēki saust un mirst uz ielas. Bet Grieķijā cilvēka nosaust uz salās, jo tādēļ, ka nedarbojas pārvalda Grieķijā, nauda tiek izšķērdēta, un arī mūsu dēļ, Eiropas politiķu dēļ, situācija Grieķijas salās ir tāda, ka vienošanās Turcija faktiski netiek īstenota. Kopš marta cilvēki gaida, kad sāksies eh, patvērumu piešķiršanas procedūra, lai viņi var atgriezties Turcijā vai arī turpināt ceļojumu. Bet mums nav personāls, lai to visu īstenotu. 800 personas eh, gaida procesu. Mēs eh, prasām no Eiropas palīdzību, mēs prasām solidaritāti un nevis kaut kādu salīdzību. Mēs vēlamies resursus un personālu. Un es paldies. Kirkus kungam. Tagad vārds deputātam Lopes kungam. Paldies, priekšsēdētāji, tūkstošiem bēgļu. Cieši lielā augstuma dēļ Balkānu valstīs un Grieķijā. Sekas tam ir katastrofālas. Vainu par to ir jāuzņemas mūsu bezdarbībai, jo vairākas da Eiropas dalība valstis un Eiropas institūcijas nerīkojas. Bēgļi cieši sava dēļ, viņiem nav pārtiks līdzekļu. Tas ir augstuma vilnis, kas jau prasīs vairāk cilvēku dzīvības. Tie cilvēki, kas ir bēguši no savām valstīm, jo viņiem meta virsū bumbas. Daudz ir devušies bīstamā ceļā. 5000 cilvēku pagājuši kādu gāju bojā vidusjūrā. Tagad bēgļi ir kontinentā pilnīgi bez aizsardzības, kontinentā, no kura viņi cerēja saņemt palīdzību. Mūsu pasivitāte, tas, ka mēs neko nedarām, uh, mums vajadzēja tiešām būt sirdsapziņas pārmetumiem, kur gan ir Eiropas dvēsele. Tas ir jautājums par cieņu, tas ir jautājums par taisnīgumu. Tādēļ mums vajadzētu turīt patierīkot un izmantot ārkārtas fondus, vajadzētu izmantot visus mehānismus, vajadzētu uh, saņemt dalībvalstu valdību atbalstu, lai cīnītos pret eh, šī augstuma briesmīgajām sakām un lai samazinātu to cilvēku ciešanas, kas ir mēģinājuši bēgt no kara. Lies paldies! Tagad vārds Izaskūnai Bilbao. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir eh, jāiztun ārkārtas pasākumi laikā, kad ārā ir savs, bet mums ir vajadzīga arī globāla atbilde bēgļu krīzē. Tas atkal un atkal parāda, kādas ir mūsu vērtības. Mums ir jāiesteno spēkā esošais juridiskais ietvars un jānodrošina droša politiskā patvēruma piešķiršanas procedūra. Uh, cilvēku solidaritāte kļūst skaidri redzama atsevišķu cilvēku rīcībā, NVO, vietējā organizācija rīcībā. Tas ir līmenis, kas uh, piedāvā pakalpojumus, kas ir nepieciešami bēgļiem. Bet papildus ir vajadzīga politiskā griba tajās valstīs, kuras nav gatavas īstenot šos pasākumus. Uz kādiem prezidents pēc uh, vēlēšanu uzvarēšanas eh, savu pirmo ārzemju ceļojumu veltīja tam, kā pārbaudīja humānos koridorus un aicināja Spānijas valdību īstenot savus pienākumus. Paldies! Paldies! Tagad vārds deputātam Ernestam Urtasunam. Gracias, presidente. Da, da auténtica vergüenza ver lo que está ocurriendo en, en Grecia. No sé si son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 E, nu, paldies. Un tagad e, došu vārdu komisijas pārstāvim Stilija Nīdesa kungam. Thank you so much, my dear. Paldies, darbie kolēģi, par šo diskusiju. Tā bija ļoti sāpīga diskusija, jo mēs visi jūtamies ļoti nelāgi šajā situācijā. Neviens nevarētu lepoties ar to, kas ir. Ir tīpaši tāpēc, ka mums ir noteikts morālais standarts un mēs tiešām gribam piedāvāt uh, visu to labāko cieņpilnu attieksmi šiem cilvēkiem, kas ir nonākuši tādā ļoti sarežģītā situācijā. Es vēlreiz atkārtošu, ka mēs uh, Eiropas komisija esam gatavi atbalstīt attiecīgo valstu iestādes. Un tāpēc arī komisārs Abramopulus šodien e, bija aizbraucis uz Lesbas salu, un tur viņš runāja ar Grieķijas iestādēm. Un es e, arī sestdien braukšu uz Serbiju e, un paskatīšos, vai tiešām viss tur tiek ņemts vērā, sākot ar šo nepilngadīgo problēmu, kas bez pavadoņiem dzīvo dažādās vietās līdz uzņemšanas centra apstākļiem Belgradā. Uh, un mums ir dažādi instrumenti, mēs esam gatavi reaģēt. Es varu tikai teikt, ka Serbijā sestdien es paziņošu par papildu finansējumu piešķiršanu šis finansējums uh, būs uh, domās mūsu fundamentālo un humanitāro partneru atbalstam, tiem, kas darbojas uz vietām, protams, ar um, Serbijas iestāžu atbalstu. Mēs uh, saprotam, ka neviens nedrīkst palikt augstumā šajos ziemas apstākļos, un es pilnīgi jums piekrītu, ka ir ļoti daudz dažādi izaicinājumi šeit tieši Eiropas projektam un mēs varam sūtīt um, arī tādu ziņu, signālu mūsu Eiropas um, Savienības pilsoņiem, uh, sakot, ka mēs esam gatavi rīkoties tiešām, lai palīdzētu. Eiropas um, pilsoņi grib redzēt rīcību, ne dzirdēt tikai vārdus, un mūsu veiksme tiks vērtēta caur to, cik efektīvi mēs varēsim strādāt kopā. Un šeit es gribētu pateikties jums visiem par jūsu atbalstu, jo šodien es redzēju, ka jūs esat gatavi mūs atbalstīt, jūs mūs esat gatavi atbalstīt, lai mēs varētu turpināt strādāt šajos grūtajos apstākļos. un neatkarīgi no šīs ārkārtas situācijas mums ir jārīkojas saskaņā ar situāciju. Un ir ārkārtas risinājumi nepieciešama, tomēr mēs nedrīkstam aizmirst arī par ilgtermiņa uzdevumiem. Un tāpēc es aicinu visas Eiropas Savienības dalībvalsts, arī Maltas prezidentūru, aicinu turpināt turpināt pieņemt eh, vairāk bēgļus no Grieķijas un, It un Itālijas, tātad palielināt šo uzņemto bēgļu skaitu. Dalībvalstīm arī ir jāpilda sava uzdevuma daļa un ir jāsūta arī eh, bēgļu eksperti, jāsūta tos, eh, lai tie palīdzētu un jānosūta uz pietiekami ilgu laiku periodu. Šeit es piekrītu Kipros kungam, ir pilnīgi nepieņemami redzēt šo situāciju, ka nav eksperti uz vietas. Un tikai puse no pieprasītiem ekspertiem tiešām ir nonākusi līdz attiecīgajām vietām. Eiropas Savienības Turcijas paziņojums arī šeit. Es varu piekrist ka šajā darījumā ir arī tādas pretrunīgas daļas. Bet eh, tajā pat laikā tas ļāva mums arī apturēt eh, cilvēku miršanu milzīgos daudzumos uz jūras. Bet eh, vēlreiz gribu pateikt, ka šī bēgļu krīze nav nacionāla problēma. Tā nav ne grieķa, ne itāļa, ne serva problēma vai spāņu problēma. Tā ir Eiropas problēma, un arī tāpēc risinājums ir jāmeklē kolektīvi. Mums ir jānes kolektīvi šis pienākums, un tāpēc mēs joprojām mēs gribam redzēt vienotu Eiropas pozīciju. Un arī, arī starptautiskajai sabiedrībai ir jāpalīdz mums, mums jālūdz šī palīdzība, jo tā, tā ir arī tāda globāla lieta, globāla atbildība. Like focus... Es gribētu vēl pieskarties um, dažiem atsevišķiem jautājumiem. Pilnībā piekrītu Lindai Makevenai. Uh, par um, šo voucheru un naudas kuponu schēmu. Es uz vietām redzēju, ka tas ir vienīgais veids, kā piedāvāt bēgļiem tādu cieņpilnu attieksmi. Un tāpēc tas arī ir viens no tādiem prioritāriem jautājumiem Grieķijā. Protams, līdztekus mājoklim, izglītībai, īpašai aprūpei, kas būtu sniedzama nepilngadīgajiem bez pavadoņa. Un, ja mums būs šī ka, šo kuponu schēma, tad mēs tomēr dosim arī tādu cieņpilnu attieksmi, un tas ir pamatu pamats, jo cilvē, par cilvēkiem jāizturas ar cieņu, ja šie cilvēki ir nokļuvuši tādā bēgļu statusā, to negribēdami. Un mana pieredze un arī mana personāla izvērtējums rāda, ka voucher kuponu schēma būtu daudz efektīvāka, daudz efektīvāka pat par jebkuru ēdināšanas pakalpojumu, kas šodien ļoti laipni ar organizāciju palīdzību tiek sniegts. Um, Grieķijā, un uh, šāda kupona schēma arī palīdzētu vietējiem tirgiem. Un tieši tāpēc arī Turcijā mēs esam izveidojuši SSM projektu. Tas ir domāts vienam miljonam Sīrijas bēgļu, kas atrodas Turcijā. Migrācijas ministrs, mūsu Aleskungs, Grieķijas ministrs, ir publiski paziņojis par to, ka notiks šī pārejas schēma no uh, tātad līdz marta mēnesim no sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma uz kuponu schēmu. Tātad šāds paziņojums ir bijis, un mēs nedrīkstam apturēt to. Paldies priekšsēdēm ar aizskums par lep, laipnajiem vārdiem, par laipnību. Kā jau es teicu, finansējums ir pieejams. Un ja būs iespēja, tad mēs atbalstīsim arī jaunu mājokļu būvi. Un mēs varētu atbalstīt arī citu bēgļu uzņemšanu, izmitināšanu. Un mēs esam uzņēmuši kontaktu ar Grieķijas iestādēm. Abram Mogulskungs strādā, Vervēkungs no mūsu dienestiem strādā. Uh, bet eh, tomēr atrast tādu pastāvīgu risinājumu ir ļoti grūti. Tomēr mēs cenšamies ar visiem spēkiem panākt to labāko izēju un jo risinājums mums ir nepieciešams. Un vēl es gribēju pieskarties sekojošam jautājumam. Jūs runājāt par bēgļu un migrantu pārvešanu no Egejas jūras salām uz kontinentālo daļu. Jā, protams, pēc garajām sarunām ar Grieķijas iestādēm mēs lēmām pārvest vismaz mazāk aizsargātos, vājākos, lai novērstu situācijas pasliktināšanos. Es gribētu atzīmēt, ka Grieķijas kontinentālajā daļā mēs varam šo situāciju arī e, regulēt. Un ļoti daudz bēgļi, kas e, dzīvojuši, ir dzīvošanai nepiemērotās nometnēs jau ir pārcelti un dzīvo ļoti labos centros vai pat viesnīcās ap uh, Salonikiem un Atēnām. Ja mums izdosies līdz martam ieviest šo uh, kuponu schēmu, un ja mums izdosies pārvest lielāku bēgļu skaitu no Egejas salām uz eh, kontinentu, tad situācija, manuprāt, kļūs labāka. Liels paldies par jūsu atbalstu un par jūsu palīdzību šajos ļoti grūtajos laikos. Paldies, komisār kungs par jūsu ļoti interesanto uzstāšanos. Un nu, tagad padomas vārdā Ajans Borgs, ministrs. Paldies! Un eh, paldies, eh, godātie deputāti, par jūsu viedokļiem. Mēs apzināmies, kādas ir grūtības un kādi ir apstākļi, ar kuriem saskaras eh, bēgļi un migranti. Grieķijā un arī Serbijā. Un es domāju, ka Eiropas komisija jau ir minējusi, kādi pasākumi ir tikuši īstenoti, kādi ir resursi ir mūsu rīcībā. Un mēs darīsim kā prezidentūra visu iespējamo, lai izsakotu situācijas attīstībai. Uh, lai nodrošinātu cieņpilnu situāciju migrantiem un bēgļiem, jo gal galā viņi nav ieradušies Eiropā tāpat vien. Viņi ir ieradušies, jo bēg no kara, vajāšanas e, savās mītnes valstīs. Tomēr es gribu jums atgādināt, ka mūsu valsts, kā jau deputāti ir minējuši, ir saskārusies šādu pieredzi. Jo pēdējos gados mēs esam e, paši uz savas ādas pieredzējuši migrācijas krīzi. Varbūt, ka iepriekš nesam dzirdējuši tik saspringtas diskusijas institūcijās, Katru dienu ir jāsaskars ar tādu situāciju, ka ir cilvēki nonākuši neveiksmīgā situācijā jūrā, viņi ir jāklābj, viņi ir jāuzņem un kaut galā arī jāintegrē mūsu sabiedrībās. Mūsu premjers arī jau ļoti skaidri šorīt norādīja, ka mums ir aktīvāk jādarbojas padomē, lai pirmkārt nodrošinātu to, ka tas, par ko esam vienojušies, tiek reāli īstenots. Daži no jums jau minēja pārvietošanu. Ir jāturpina sekot tam, kā tās valstis, kas varbūt nepilda savu kvotu, ir jāskatās, ka šīs valstis varētu darboties aktīvāk. Tā pašā laikā ir efektīvi jākontrolē mūsu robežas. ir jāturpina sekot tam, par ko reiz vienojāmies. Mēs piedāvājam platformu organizēt arī valetas e, samitu. Tas notika pirms vairāk nekā gada, pirms 14 mēnešiem, un tur papildus ārējiem aspektiem mēs e, Lūk, tos pārunājām ne tikai ar Eiropas kolēģiem, bet arī ar Āfrikas pārstāvjiem. Nu, un eh, tuvākajās dienās mums atkal būs jauna sanāksme, mēģināsim saprast, eh, cik daudz progresa ir panākts un eh, kā tiek izmantoti atvēlētie līdzekļi. Lai novērstu nelikumīgās darbības Āfrikas kontinentā un lai veicinātu pozitīvas darbības. Uh, esam apņēmušies strādāt ap cītīgi, lai gan sešu mēnešu laikā, protams, visu neatrisināsim, bet esam gatavi panākt iespējamu lielu progresu, lai parādītu, ka varam dalīt, uzņemties atbildību. Lūk, mēs zinām, kā ir, kad saskaraties ar kādu problēmu viens pats, tāpēc arī jo aktīvi sadarbosimies ar dalībvalstīm un mēģināsim panākt vienlīdzīgāku atbildības sadali. Paldies par šo iespēju dalīties viedokļos ar jums, un es ceru, ka turpināsim līdzīgi strādāt arī turpākajos mēnešos. Paldies! Paldies ministra kungam, kurš uzstājās Eiropadomas vārtā. Paldies! tik tiešām par padomas viedokļu paušanu. Līdz ar to arī noslēdzam šīs ārkārtīgi